Tas notiks rīt, pulkstens 12. Dāmas un kungi, tālāk pāriesim pie jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski komisijai par taupības pasākumiem, kas ietekmē personas ar invaliditāti un viņu dzīves apstākļus. Pirmā runātāja ir Pervanš Bereškons, lūdzu. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kundze. Kolēģi. Sociālo lietu nodarbinātības komiteja nolēma uzdot jautājumu par to, kā šī ekonomiskā krīze ietekmē uh, personas ar invaliditāti un viņu dzīves apstākļus. Un Jāsaka, ka šis jautājums izraisīja milzīgu interesi ne tikai parlamentā, bet arī ārpus tā nevalstiskajās organizācijās, uh, E, un dažādās iestādēs, e, kas saskaras ar e, šīm personām un to dzīves apstākļiem. Viens no desmit cilvēkiem ir ar zinām invaliditāti Eiropas Savienībā un 70% un nabadzība invalīdu vidū ir par 70% lielāka nekā pārējā sabiedrībā. un vismaz ceturtdaļa sabiedrības cieš no garīgās veselības traucējumiem. Vairāk nekā 20% cilvēku ir būtiska invaliditāte, kas ierobežo viņu mobilitāti. 35% eh, no cilvēkiem ar invaliditāti neiegūst izglītību. Tas nozīmē, ka Tas ir ļoti nopietnas jautājums. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir apbruņojusies ar dažādiem instrumentiem, un jūs, komisārs Kunz, esat atbildīgi par pamatiesību hartas ieviešanu, par pirmo pāntu šajā hartā, kur iet runa par cilvēku cienīgu dzīvi, par 21. pāntu, kas runā par diskriminācijas nepieļaušanu. Uh, atkarībā no cilvēka fiziskajām spējām. 35. pāns runā par to, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz profesionālo dzīvi. Es neesmu gatava citēt ANO konvenciju, nedz arī uh, līgumu par Eiropas Savienības darbību, bet es gribētu dzirdēt, ko komisija ir izdarījusi, lai uh, sasniegtu Eiropas Savienības stratēģijā 2020 noteiktos mērķus attiecībā uz um, pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti un vienlīdzīgu tiesību un vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu šiem cilvēkiem, lai viņi varētu uh, veiksmīgi līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē, lai viņiem būtu pieejama kvalitatīva pakalpojuma pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai, ieskaitot arī personisko aprūpi. Tik norādīts arī uz to, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jānodrošina uh, pienācīgi ienākumi. Un parlamenta 2011. gada 25. oktobra rezolūcijā uh, arī tika norādīts uz šiem jautājumiem. Uh, Jāsaka, taupības politika ir vēl tikai pasliktinājusi situāciju tiem cilvēkiem, kas jau atrodas grūtā situācijā, jo tiek samazināts finansējums veselības aprūpē, tiek ierobežots investīcijas eh, pamatstruktūrās, kas ir svarīgs cilvēku mobilitātei. Eiropas Savienības stratēģijas 2020 mērķis bija nodrošināt 75% nodarbinātību cilvēkiem no 20 uh, līdz 65 gadu vecumā, bet mēs redzam, ka ja mēs neiekļausim veiksmīgi šajos pasākumos cilvēkus ar invaliditāti, tad šos mērķus mums neizdosies sasniegt, un bez tā mēs noteikti vēlamies nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem, ieskaitot arī cilvēkus ar invaliditāti. Mēs bieži runājam par vienlīdzīgām tiesībām, par pamatvērtībām un tam līdzīgi, bet mums ir vispirms jānodrošina, lai cilvēki ar invaliditāti var dzīvot cilvēku cienīgu un pienācīgu dzīvi. Tieši tādēļ Eiropas komisijai ir jāievēro uh, un, jā, un jābūt konsekventai attiecībā uz stratēģiju, ko tāpat ir apstiprinājusi. Un mēs gribētu dzirdēt, ko komisija ir izdarījusi un ko tā vēl var izdarīt. Mēs gribētu, lai Eiropas komisija skaidri un gaiši pateiktu, ka tā ir gatava izvērtēt Eiropas parlamenta priekšlikumus, kas tiks sagatavoti balstoties uz Džīnas Lambertes ziņojumu par piekļuvi pakalpojumiem, kas domāti mūsu sabiedrības mazaizsargātajiem cilvēkiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad tošu vārdu Redings koncei, lūdzu. Paldies, es arī vēlētos katrā ziņā skaidri apliecināt referentē, ka es ļoti labi sapratu viņas vēsti un tas, ko viņi teica. Un kādā ziņā Eiropas komisija šobrīd ir gatava arī izskatīt eh, ne tikai to, kas ir, eh, to, ko ir teicis šobrīd parlaments, bet arī, bet eh, arī to, ko parlaments vēlas panākt. Gal galā mēs vēlamies panākt to, ka vienu un to pašu. Arī mēs vēlamies nodrošināt, lai pamatiesības pilsoņi tiktu absolūti ievērotas un aizsargātas. Un vēlos, ka ziņā arī tādā ziņā apsolīt un palīdzēt parlamentam saprast. Mēs kādā ziņā arī attiecīgi, kas ir Eiropas eh, tiesību tiesības par personu um, piekļuvi. Nu, es to nezinu patīk franču valodā, bet tātad piekļuvis nodrošināšanu. Šis ir absolūts mūsu arī prioritāte, ko mēs šobrīd piedāvājam un virzām. Es arī piekrītu par Vančkundzei jūs aktualizējāt šos ekonomiskās krīzes ietekmi uz uh, arī sabiedrību kopumā un ar vien pieaugušo slogu sociālās drošības sistēmai. Situācija kļūst arvien sarežģītāka. Vienlaiks mēs ļoti labi apzināmies, cik liela drosme nepieciešama, lai nodrošinātu jaunu ekonomiskos izaugsmas tāds impulsus, grūdienas un um, nodarbinātības politikas īstenošana ir absolūti svarīga. Un nodarbinātības politika ir jātiec uz visām personām, arī ar invaliditāti. Tā ir, ka personam invaliditāti ir jāpār daudz lielāki sarežģījumi nekā varbūt parasti iedzīvotājiem darba tirgu. Pat arī ekonomiskas izaugsmas laikā. Nu, tā kā nav nu, grūti iztēloties, cik sarežģīti tas ir vēl, jo šādos ekonomiskās krīzes apstākļos. Um, tā kā katrā ziņā es gribētu arī šeit norādīt, ka atsaukšos arī uz neseno pētījumu, kur veids Eiropas uh, konsorcijum on Human Rights with Disability, tātad Eiropas konsorcijas par personām ar invaliditāti, ir norādījis, ka tieši šeit, lai nodrošinātu labklājības pakalpojumus, nu šeit šis spiediens, kas izdarīts šobrīd, um, Viņi norādījuši to, ka šobrīd tieši ir skaidri apdraudēts invaliditāti, personas invaliditāti, to darba vietu saglabāšanu. Šis pētījums ir veikts par sešām dalībvalstīm - Īriju, Grieķiju, Portugālu, Spāniju, Ungāriju un apvienoto karalisti. Viss no tām ir šobrīd ekonomikas recesijā. Un ir skaidri pierādījumi, ka tas šāda veidā situācija tieši ietekmē arī persona invaliditāti e, situāciju. Jūs vienlaikus arī varat saprast, kā Eiropas semestrī, Eiropas pusgadā, te, ko mēs esam sagatavojuši konkrētās rekomendācijas Dānijai, Nīderlandai un Igaunijai, esam norādījuši arī precīzi uz, arī uz personām ar invaliditāti. Tas viss atspoguļots arī darba dokumentos. Šobrīd komisija strādā pie tā, lai sagatavotu komisijas par 2013. gada semestri, un nedomāju, ka daudz kas būs tur jau uzreiz mainījies. Es baidos, ka pat pretēji. Invaliditāte ir horizontāls jautājums. Mēs tam pieejam ļoti nopietni un vēlamies panākt, lai šī problēma, reaktējot uz realitāti sabiedrībā, atspoguļotas visās mūsu politikās. Piemēram, citēšu Eiropu 2020 un izaugsmes stratēģiju. Konkrēti piemēri, bet ir arī daudz citu. Tādēļ pavisam nesen pieņemtais sociālo investīciju paketi precīzi uzsver, ka dalībvalstīm ir jāinvestē tajos pakalpojumos, kas kāpina cilvēku kapitālu, uh, veicina to ja, cilvēku iespējas piedalīties sabiedrības dzīvē kopumā un arī ekonomikā, un arī stiprina personu spējas pārvarēt grūtības. Eiropas komisija nākus arī klājā priekšlikumu Eiropas sociālajiem fondam, un es citēju, mērķis ir panākt augstu kvalitīvu pakalpojumu nodrošināšanu un piekļuvušiem pakalpojumiem, vispārīgiem nozīmes pakalpojumiem. Uh, kas ir viens no galvenajiem sešiem investīciju prioritātēm. Tas ietver arī integrētos sociālos un veselības aprūpas pakalpojumus, kas ir vērsti uz visneaizsargāto grupu aizsardzību. Tā ir nopietna problēma, mēs par to esam runājuši jau daudz reizes. Mēs redzam, ka ir skaidra arī tāda socioekonomiskā loģika. Nu, labi, es atvainojos, ka man ir jānāk par socioekonomiskā tirgus loģiku. Bet arī tā ir jāņem vērā, jo ir atsevišķi segmenti, kurus mēs varam attīstīt socioekonomikas ietveros. Piemēram, citēšu saucos baltos darbus. Nu, tas ir uh, sociālajā un veselības aprūpas jomā. arī tikpat labi var atsaukties arī uz sauktiem zaļiem darbiem, zaļās ekonomikās. Digitālā pakalpojuma darbs. Te ir reāli izaugsmas iespējas, tās ir reālas, un tas arī atspoguļojas kāds kā izaugsmas ziņojumā par 2012. gadu. Komisija nāk uz klājā ar rekomendācijām dalībvalstīm, valstīm lai tās tieši veicinātu šādu sektoru atbalstu, attīstību. Nu, konkrēti skaidri par sauktiem baltajiem darbiem, darbvietām. 22 miljoni personu nodarbinātas mm, baltajos darbos, 1,5 mm, miljonu plānotais pieaugums līdz 2020. gadam, sasniedzot 10% no vispārējās nodarbinātības Eiropas Savienībā. Sociālo un veselības aprūpas pakalpojumi rada aptuveni 5 līdz 15% no IKP. Līdz ar to arī rada papildus pievienoto vērtību 800 miljardu eiro apjomā ik gados Eiropas ekonomikai. Es zinu, ka man tūlīt parlaments arī uzreiz norādīs, ka ka, protams, šeit dalībvalstu budžets bieži vien tiek pakļauts ļoti lielam spiedējumam tieši arī šo balto nodarbinātības, balto darba vietu ziņā. Bet um, tas ir skaidrs, ka dalībvalstu saprot, un tad, ja uz to virzamies, tad arī mēs varam labāk integrēt cilvēkus ar invaliditāti. Un vēl, te ir spēcīgs instruments nodokļu politika. Daudzās dalībvalstīs šobrīd ir jau spēkā ļoti nopietni nodokļu stimuli, kas iedrošina firmas pieņemt darbā cilvēks ar invaliditāti, arī aicina viņus aktīvāk iesaistīt darba tirgu. Un ko tas nozīmē? Eiropas likumdošana. Nu, tā ir reiz arī padoms direktīva 2007-8 par vispārējo ietveru vienlīdzīgai attieksmē pret personām. Visas dalība valstis to ir paņēmuši arī savā likumdošanā, un tā tās ir atbildīgas par šo normu piemērošanu. Komisija cieši sēko dalību valstīm, kā viņiem izdodas šo padomas direktīvu tieši pacelt nacionālās tiesībās šogad es arī nākšu klajā ar ziņojumu par direktīvas īstenošanu. Un es domāju, ka arī tad parlaments par to debatēs. Un vēl arī par ANO konvenciju par personām ar invaliditāti. Eiropas Savienība ir parakstījuši šo konvenciju, un mēs visu laiku izdām spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās arī pievienotos un parakstītu šo konvenciju. Arī šogad Eiropas komisija ir plānojusi nākt klājā ar savu ziņojumu. Ziņojumu, ko tā iesniegs attiecīgajai komitejai par to, kādā veidā Eiropas Savienība ievieš konvenciju. Vienlaiks arī sniegsim pārskatu par progresu īstenot Eiropas stratēģiju par personām ar invaliditāti. Referents arī norādīja, ka šobrīd šā gada vidū komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu par šādu piekļuvis nodrošināšanu. Tas ir absolūti svarīgi ne tikai pašām personām ar invaliditāti, bet arī personām, kas vienkārši sas, eh, sas, sastopas ar vecumu neslēku, kas arvien kļūst aktuālāka problēma Eiropā. Paldies, komisārs kundze, jums par ļoti detalizēto atbildi. Tomēr atļaušos arī jums tomēr norādīt, kā jums bija atvēlēts tikai trīs minūtes. Un lūk, un tagad ir problēmas. Es lieku visiem kolēģiem izteikties ļoti īsi, bet nu tas tikai īsa piezīme no manas puses. Tagad divas minūtes Gošas kungam. Godātie kolēģi, cenītā Redingas kundze izteikšos pavisam konkrēti. Es pieprasu komisiju, lai šī stratēģija, ko mēs nosakām personām ar Eiropā personām ar invaliditāti, ka mēs pārskatām šīs tiesības. 2011. gadā mums jau skaidri ir jānosaka tāds tiesības, kā aktīvāk iesaistam Eiropas parlamentu. Mēs ļoti labi zinām, ka Situācija daudzās Eiropas dalībvalstīs ir pasliktinājusies attiecībos personām ar invaliditāti. Nu, gandrīz tā kā uz robežas esam šobrīd. Mums vajadzētu runāt arī, protams, par ilgtermiņu stratēģiju, kā piemēram arī par to, kas notiek Ungārijām. Kas notiek, piemēram, arī ar tādām iestādēm, kur uzturas ļoti daudz bērni ar invaliditāti, personas ar invaliditāti? Es domāju, ka mēs te varētu panākt un rīkoties daudz vairāk un aktīvāk. Īpaši personas, kuras dzīvo ļoti nopietnu invaliditāti, arī viņiem mums jānodrošina arī nodarbinātības iespējas, arī samazinot aizsargāto dalībā darba vietu skaitu, nu, šī situācija bijusi ļoti nopietna, līdz to ir daudzas personas zaudējušas savas nodarbināti darba vietas. Tāpēc daudzie pakalpojumi, kas tiek piemēroti personām ar invaliditāti, nu, tur vajadzētu visu to arī atrā ziņā pielāgot konkrēti personu vajadzībām. Tas nedara, ka mēs vispārēji tā mm, konkrēti tikai vispārīgi runājam, ir jārunā konkrētāk. Vēl. Sociālā integrācija. Nu, tam visam būtu jāsākās, jau, protams, ar pamatskolu. Ir jāatbalsta īpaši arī personu uh, iekļaušanos darba tirgū. Vienalga, lai kāda arī būtu personas invaliditāte. Šāda piekļuva darba tirgumu ir daudz um, mm, vairāk neko nemaksā kā viens iPhones. Bet, ja mums nav šāda valsts atbalsta, tas nav iespējams. Un visbeidzot, īsts komentārs. ASV krīzē maksāja 700 miljardus, lai nodrošinātu finanšu sektoru stabilizāciju. Un ko mēs tā redzam? 270 Tūkstoši no invalīdiem vienkārši nonākuši uz ielas. Es nedomāju, ka tas bija pareizais veids. Pareizais veids ir, protams, aktīva piekļuvis nodrošināšana un personu iekļaušana sabiedrībā. Paldies jums! Un tālāk Jens kundze, Gonsas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau iepriekš esam daudz runājuši par to, kā ilgusī ekonomikas krīze visvairāk skar tieši personas ar invaliditāti, vismaz aizsargātākās personas. Cilvēktiesība harta tieši runā par um, to, ka jāizstāv personas ar invaliditāti, ka viņi arī jāiekļauj Eiropas stratēģijas 2020 uh, kodolā. Valsts budžeta samazinājums nedrīkst nozīmēt to, ka mēs liedzam piekļuvi cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties darba tirgū. Ungārijā mēs redzam, kā ir bijis ir samazināt uh, invaliditātes pensijas, atstājot personas bez attiecīgā atbalsta. Tādēļ es pieprasu, lai Eiropas iestādes vēlreiz pārbauda tādā, kādā veidā kā arī personas ar invaliditāti ietekmēs Eiropas budžeta samazinājums. Mums jāskatās, kādus pasākumus mēs varētu kā kompensāciju piedāvāt. Paldies! Paldies! Harkens kundze. Paldies! Eiropas parlamentā mans kolēģis Varemis Morins, kurš bija arī um, organizācijas vadītājs, uh, viņa, viņa teica pavisam vienkārši. Personas ar invaliditāti vienmēr pakļaus daudz lielākiem riskam, nabadzības riskam. Jo īpaši tas sāsinās, viņam pat vispār liekas nav nekādu izredzu taupības pasākumu fonā. Tāpēc visi tie, kas šobrīd dzīvo ļoti smagos taupības pasākumos, zina, cik tas smagi, bet iedomājieties, cik vēl jau smagāk ir tas personām ar invaliditāti. Tieši tāpēc dalībvalstīm daudz aktīvāk jārīkojas, lai visas personas, kurām ir kāda invaliditāte, netiktu vēl vairāk atstumts. Tieši tāpēc arī nodarbinātības komiteja ir pieprasījusi arī sociālos rādītājus līdz ekonomikas um, rādītājiem, to iekļaušanu Eiropas semestrī. Ir, ja mēs esam arī redzējuši, ka tiek samazināt, protams, dažādu veidu pakalpojumi un pabalstī personas mobilitātes nodrošināšanai, asistentu kā apmaksāšanai un tā tālāk. Un bieži vien tā rezultātē sanāk, ka šīs personas ieslodzīts savās mājās. Es baidos, ka mēs līdz to likvidējam to, ko esam panākuši daudzu gadu darbā, un līdz to arī vairs neiztenojam iekļaušanas, integrācijas politiku. Un sakrām izveidotās struktūras. Bet visvairāk man sarauc to, ka sabiedrība sāks uzskatīt invalīdus par slogu. Paskatīsimies. Jau Beļģijas arī organizācijas pārstāvis norādīja, ka sabiedrība šobrīd uzskata, ka persona ar, ar ratiņkrēslā ir vienkārši kā nodokļu maksātā naudas mm, patērētājs. Tāpat tiek uzskatīt, ka šī situācija vairs neizturama bieži vien tiem ģimenes locekļiem, kas ar šīs personas aprūpē. Un, un mēs baidos, ka visu šo pasākumu rezultātā invalīdu personu invaliditāte dzīvos lielākā nabadzībā. Lamberts Konze. Paldies! Es ļoti priecājos, ka man ir iespēja runāt par šo jautājumu ar komisijas pārstāvi. Es eh, gribētu teikt, ka jaunieši ar invaliditāti ir eh, ļoti apdraudēti, ja, ja mēs runājam par iespēju iekļūt darba tirgu. Komisijas, komisārs eh, teiktais ir apsveicam, bet mēs arī vēlamies, lai nediskriminācijas direktīva tiktu īstenot pareizi. Uh, samazinājumu, kā mēs zinām, arī vairo sociālo izslēgtība pat visprogresīvākajās valstīs. Harklins kundze jau sacīja, ka ir ļoti daudz pierādījumu, ka vairākās dalība valstīs cilvēki aizvien naidīgāk izturs pret personām ar invaliditāti. Apvienotajā karalistē divas trešdaļas respondentu ir uh, piedzīvojuši to, ka pēdējo četru, gadu laika, četru mēnešu laikā viņiem ir krasi pieaudzis eh, dažādu naidīgu attieksmu skaits. Mēs, mums ir tā kā īstermiņa ekonomiskā domāšana, kam ilgtermiņā būs ļoti smagas sekas. Paldies! Paldies, Mērfī kungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšsādātāji! Es uzņēmos iniciatīvu kopā ar invalīdu grupām, lai parādītu, cik šausminoši ir realitāte, kāda taupības politika ir atstājusi uz uh, cilvēkiem ar invaliditāti, jo ir uh, samazinājies gan uh, publiski pieejamo pakalpojumu skaits, gan aprūpsiespējas un tā tālāk. Uh, mobilitātes atbalsti ir samazināti. Šī taupības politika ir ne tikai ja papildus grūtību radīšana, bet gan cilvēktiesību pārkāpums. Cilvēki ir cīnījušies gadiem ilgi par pret institucionalizāciju, pret šo invalīdu ievietošanu dažādos pansionātos. Uh, lai cīnījušies par to, lai šiem cilvēkiem būtu tiesības uz darba, tiesības veidot ģimeni, tiesības izglītoties, un tagad tas viss tiek apdraudēts. Personas ar invaliditāti nav pasīvi upuri, viņi ir drosmīgi cīnījušies pretī, piemēram, īrijā ir kāda kampaņa, kas ir cīnījušies pret uh, šīm barjerām mājās, viņi sadarbojas ar ārotbiedrībām un citām kustībām. Uh, Tas viss tagad ir, tas nav neizbēgam, tā ir politiskā izvēle. Politiskās iestādes visā Eiropā ir izvēlējušās bankas bagātos un privileģētos cilvēkus uzskatīt par, par um, prioritāriem. Un lielās, viņi saka, ka, ka bagāto turētā, turē, turētie līdzekļi ir neaizskarami, bet uh, līdz ar to sociāli līdz ar to cieši visneaizsargātākie. Paldies, un tagad Galpeltas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Regulējums un starptautiskās saistības ir rāda pozitīvā virzienā, bet tas tā viss tikai izskatās no malas. Tā ir tāda kā skatloku politika. Uh, jo īstenošana atpaliek, un šeit ir arī dažādi trūkumi. Mums ir nepieciešama sociāla politiskā reforma veselības politikas jomā. Ungārijā 14% personas ar invaliditāti uh, agrāk bija bezdarba, bez darba, tagad šis skaitlis ir sasniedzis 31%. Es domāju, ka mūsu valdībām šajā ziņā ir ārkārtīgi liela atbildība. Tāpat eh, jānorāda, ka ar tiešiem maksājumiem nepietiek, tie drīzāk ir kā stimuli neko nedarīt. Un tāpēc es domāju, ka ir jārod iespējas, lai cilvēki ar invaliditāti uh, iegūtu piekļuvi darba vietām, ir jārada kaut kādi stimuli darba devējiem, lai viņi pieņemtu šādus cilvēkus darbā. Un tāpat jānovērš citi šķēršļi. Mums ir jāievēro pamattiesības, kas skar cilvēkus ar invaliditāti. Man bija ļoti svarīgi piedalīties šajās debatēs. Šīs debats ir ārkārtīgi aktuāls un mums ir nepieciešama konkrēta risinājuma. Paldies, Kostēlā kundzē vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātā komisārs kundze. Vairāk nekā 18 miljonu cilvēku, mēram 16% no Eiropas Savienības iedzīvotāju kopskaita, ir uh, cilvēki ar uh, invaliditāti, un šo cilvēku vidū bezdarbs ir gandrīz divreiz lielāks. Līdz ar to nabadzības līmenis ir par 70% lielāks nekā vidējais. Šos cilvēkus ļoti smagi ir skārusi taupības politika īpaši tādās valstīs kā īrija, un tāpēc ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī runāt par šo jautājumu. Uh, Komisārs kundze, mēs gribam zināt, kā komisija var garantēt, ka cilvēku ar invaliditāti tiesības tiek atspoguļotas eh, makroekonomiskajos eh, ziņojumos un kā mēs varam no garantēt, lai eh, cilvēki ar invaliditāti iegūtu vienlīdzīgas iespējas darba tirgū. Komisārs kundze, mums ir pienākums īstenot dažādas pasākums, lai aizsargātu mūsu sabiedrības visneaizsargātākos iedzīvotājus. Paldies, Džordans uh, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 8. martā tik liekts liels uzsvers arī uz vienādu tām iespējām krīze, kur norisinās kopš 2010. gada, ir smaga skārus daudz cilvēks, tā skatā sievietes. Ir ļoti būtiski, ka mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, uzvar tie, kas ir uh, inovatīvāki, spēcīgāki, un tieši tāpat tas ir arī ne tikai karā, bet arī darba tirgu, un tāpēc uh, šīs tevis mazāk aizsargātākas grupas cieši visvairāk. Situācija ir smaga. Nabadzības risks Slovenijā pavisam nesen bija 25% attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs zinām, ka Sabiedrībai ir jābūt efektīvākai, mums ir nepieciešams būt disciplinētiem, un mēs nedrīkstam patērēt vairāk nekā saražojam. Tāpēc mums ir arī jārūpējas par to, lai tie cilvēki, kuri ir vismazāk aizsargāti, nenest uz saviem pleciem vislielāko slogu. Mums ir jārūpējas par to, lai viņi dzīvo cilvēku cienīgu dzīvi. Mums ir jānosprauž konkrēti mērķi. Uh, jāatdzīvina ekonomika, jāpanāk bezdarba samazinājums, jāpanāk, lai par darbu tiktu saņemta atbilstoša alga, un ir nepieciešams arī būt soldārākiem. Paldies, Hovit kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šo, šobrīd um, ir tiek plānot kāda protesta akcija, kur cilvēki izies ielās piģamās, lai protestētu pret dažādiem taupības pasākumiem un nabadzību. Apvienotajā karalistē ļoti daudz cilvēki zaudē savus pabalstus un uh, seši. Un daudzi ārsti arī atzīst, ka ir devuši medikamentus cilvēkiem, lai viņi neizdarītu pašnāvību. Uh, vairāk nekā 31 tūkstots cilvēku manā vēlēšana apgabalā ir mēģinājuši rīkoties. Priekšsādātāji apvienotajā karalistē cilvēkiem ar invaliditāti tiek liekti pakalpojumi, lai viņi varētu, lai viņi varētu dzīvot normālu dzīvi un celties augšā no gultas, un valdība neko nedara viņu labā pabalsti tiek samazināti un cilvēki ar invaliditāti zaudē iespējas normāli dzīvot. Paldies, un tagad pusotra minūte Esteras Ferakutas kundzei lūdzu. Oui. Bueno, <clears throat> gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Krīzes ietekme, kā jau teica iepriekšējā runātāji, ietekmē visus ir tīpaši visneaizsargātākās sabiedrības grupas, to skaitā cilvēks ar invaliditāti. Šo samazinājumu dēļ viņi varētu ciest no vēl vienas diskriminācijas. Eiropas Savienība ir jāaizstāv cilvēku tiesības un jāraugās, lai nekas tāds nenotiktu. Uh, Eiropas un ANO konvencijas attiecībā uz to cilvēku aizsardzību, kuriem ir invaliditāte, ir ļoti būtisks sasniegums, bet ar to jau vēl viss nebeidz. Tas ir tikai procesa sākums. Un šīs konvencijas dēļ mēs nedrīkstam pieļaut, ka šāda veida diskriminācija eksistē. Mēs nevēlamies, lai cilvēki ar invaliditāti spērt soli uz atpakaļ. Mēs nevēlamies, lai šis process atpaliktu. Uh, Visām dalību valstīm ir jāpanāk tāds aizsardzības līmenis sociālajā un kultūras ziņā. Un šādiem taupības pasākumiem būtu jābūt tikai kā pagaidu pasākumiem. Taupības pasākumi nedrīkstētu kaitēt un apdraudēt šīs tiesības. ANO norāda, ka tīpaši krīzes brīžos ir jāīsteno centieni, lai garantētu cilvēktiesību īstenošanu. Uh, attiecībā uz visiem bez jebkādas diskriminācijas. It īpaši nedrīkst diskriminēt vismazāk aizsargātos. 70. pāns ir ļoti skaidrs, bet pirms mēs runājam par darbu, mums ir vajadzīga visus iekļaujoša izglītība, lai visi būtu vienlīdzīgi un visiem būtu vienādas iespējas. Un tāpēc es gribētu lūgt komisāru turpināt panākt progresu, raudzīties, lai dalību valstis taupības pasākuma rezultātā nenonāk pie vēl tālākiem samazinājumiem. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Bet es gribētu arī paziņot to, ka ir pieteikušies 12 runātāji. Plānots ir tikai 5 minūtes noturēt šo te brīvā mikrofona procedūru. Mūsu debatēm bija jābeidz pulkstens 11, bet mēs jau esam aizkavējušies. Tas nozīmē, ka es došu vārdu tikai tiem, kas, kas vēl nav izteikušies. Un pirmā runātāja būs Šičilevskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs debatas ir ļoti svarīgs elements, lai pievērstu sabiedrības uzmanību uz uh, mm, invalīdu problēmām. Un mums ir jādomā par budžeta samazinājumiem Eiropas Savienībā un dalību valstīs, ka šo cilvēku dzīvi ir būtiski ietekmējis. Parlaments ir pieņēmis rezolūciju uh, par cilvēku ar mobilitātes traucējumiem situāciju un par eh, viņu ietekmi uz viņu iespēju piekļūt gan nodarbinātībai, gan apdzīvomai platībai. Eh, Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt tos pasākums, kur, eh, kuri ir vērsti uz to, lai nodrošināt vienlīdzīgas iespējas arī šiem cilvēkiem. Un šeit mums vajadzētu domāt par tiem šķēršļiem, ar kuriem ikdienā sastopas cilvēki ar invaliditāti. Komisija ir sagatavojusi rekomendācijas dalībvalstīm, kas varētu uh, ļaut uh, īstenot Eiropas Savienības stratēģiju, kas vērsta uz cilvēku ar uh, invaliditāti situācijas uzlabošanu. Paldies! Paldies! Pendergasts kundz lūdzu. You, Chair, our... Paldies, priekšsēdētāji. Īrijā uh, mēs esam piedzīvojuši nopietnus taupības pasākumus, un nauda tiek taupīta uz iedzīvotāju nodokļu maksātāju rēķinu. Un, diemžēl, netiek ņemts vērā tās vajadzības, kas obligāti būtu jāpamierina. Uh, Komisārs Rēns parasti nāk klajā ar pārāk pozitīvām uh, prognozēm. Es gribētu, lai viņš atbrauc un paskatās, kā šis budžeta samazinājums ir ietekmējis reāls cilvēkus īrijā. It īpaši tos cilvēkus, kuru mobilitāte ir ierobežot. Finansējums mājas aprūpē vecākiem cilvēkiem ir būtiski samazinājies, un līdz ar to 14% no veciem cilvēkiem ar invaliditāti nesaņem pilnīgi nekādu atbalstu un pakāpumu eh, atbalstu. Eh, tas pats attiecās arī uz skolēniem, un es gribētu dzirdēt, kāda ir komisijas atbilde. Paldies! Tagad Šogor kungs vienu minūtu lūdzu. Jā, es arī vēlos norādot par to, ka atkal šie taupības pasākumi ir ļoti smagi skāruši tās iedzīvotāju grupas, kas ir vismaz aizsargātākie. Būtu ļoti noderīgi, ja komisija varētu sagatavot tādas rekomendācijas, kas liktu dalībvalstīm arī pārņemt labāko praksi. Un tiešām iedrošināt, lai dalībvalstis aktīvāk rīkojas un labāk integrētu arī personas ar invaliditāti sabiedrības dzīvē un darba tirgū. Ja saprotu, ka ir arī atsevišķas valsts, kurās šie radītāji vēl sliktāki nekā vidēji Eiropā. tādēļ arī komisija vēl vajadzētu aktīvāk pievērsties tām valstīm. Paldies. Un nu, tagad došu vārdu Mikolāšeka kungām. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka It īpaši riskam ir pakļauti cilvēki ar invaliditāti un vēl jau vairāk tie cilvēki, kuriem ir apvienota fiziskā invaliditāte ar garīgās attīstības traucējumiem, un viņi noteikti ir tie cilvēki, kas pirmie zaudēs darbu un pirmie, kuri nokļūs nabadzībā. Citos laikos, kad nav ekonomiskā krīze, šie cilvēki joprojām atrodas sociālās nodrošināšanas sistēmas uh, pašās perifērijā, bet man ir prieks, ka par spīti vēlies stundai un ekonomiskajai krīzē mēs runājam par šo svarīgo jautājumu, un es piekrītu komisārs kundzei, uh, kas norādīja uz to, ka Eiropas Savienība ir parakstījusi konvencijas e, šo cilvēku aprūpēji un ka uh, Eiropa meklē ceļus, kā nodrošināt cilvēku invaliditātu aprūpi. Papapālūkungs, paldies priekšsētētāji. Ekonomiskā krīze, diemžēl, ir skārusi it īpaši cilvēkus ar invaliditāti, un par to runāja arī komisāri, kad tā pieminēja tās valsts, kuras ir īpaši cietušas ekonomiskajā krīzē. Es gribētu sniegt piemēru no Grieķijas. Bezdarba īpatsvars Grieķijā ir gandrīz 27%, bet cilvēki cilvēku ar īpašām vajadzībām vidū šis bezdarbs ir gandrīz 55%. Un es domāju, ka mēs vietā runājam par sociālo nodrošināšanu, jo mums būtu nepieciešams, lai Šie cilvēki, kas ļoti bieži ļoti talantīgi sēž bez darba, paldies! Un pēdējais runātāja, pēdējā runātāja Žubis kundze lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētāji! Pavis... Portugālē Mums ir ļoti nopietns eh, ar vienu šis skaits eh, personu ar invaliditāti, kas ir pakļaut ļoti nopietnai spiedienam. Arī visu taupības pasākumu ietvarā mēs tomēr mēģinām darīt tā, lai kādā ziņā aizsargātu viņus, bet tomēr mēs redzam, ka nav šādi īstalēji eh, samērīgu iespēju nodrošināt arī visus nepieciešamos pakalpojumus. Šobrīd veselības aprūpe, sociāla aprūpe īsti nerūpējas par personām ar invaliditāti. Tas viņš viss pārāk dārgi. Un arī līdz ar to personas ar invaliditāti neiegūst visu nepieciešamu atbalstu, lai integrētos darba tirgū. Un, godīgi sakot, daudz vēl vienkārši cies badu. Jau vairākas reizes parlaments ir balsojis par sarežģīto situāciju. Mums ir spēkā arī starptautiskās konvencijas bet tas viss izskatās ir tukša runa. Mēs tikai visu laiku runājam par vēlamo, bet nes, nespējam tiešām nodrošināt. Paldies, diemžēl man ir jāslēdz brīvā mikrofona procedūra. Es zinu, ka jūs gribat protestēt, bet es tiešām ļoti atvainojos. Es tikai rīkojos atbilstoši noteikumiem, un tagad gribētu dot vārdu Redings kundzei noslēguma uzrunai. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības stratēģija cilvēkiem ar invaliditāti ir spēkā kopš 2010. gada un tā palīdz dalību valstīm veicināt šo cilvēku sociālo integrāciju, un lai arī dalība valsts ir tās, kas primāri ir atbildīgas par veselības un sociālo pakalpojumu sniegšanu, Eiropas komisija palīdz dalību valstīm šo pasākumu realizēšanā. Uh, Piemēram, ja runājām par cilvēku nodarbinātību, kuriem ir autisms, mēs palīdzam dalību valstī integrēt šos cilvēkus ar šo ļoti specifisko invaliditāti. Un komisija cenšas sniegt labākos uh, Eh, prakses piemērus un risinājumus dalību valstīm konkrētajos jautājumos. Protams, komisijai pašai arī ir jādod savus ieguldījumus, un tādēļ mans kolēģis Āndorkungs ir prezentējis sociālo investīciju pakotni, ko komisija izmantos, lai aicinātu dalību valsts investēt līdzekļus, kas ir pieejami daudz efektīvāk veicinot cilvēku kapitāla attīstību un sociālo kohēziju. Kozes kungs uh, runāja par stratēģiju. Šī stratēģija tiks pārskatīta šogad un būs ziņojums uh, par šīs stratēģijas īstenošanu kurā tiks aprakstīts gan pozitīvās puses, gan arī trūkumi, neizdošanās. Un, kad es saku mūsu neizdošanās, tad es runāju gan par Eiropas Savienības līmeni, gan arī par dalību valstu līmeni. Bet mūsu pienākums ir pārstruktūrēt struktūru fondu izmantošanu ne tikai tagad, bet arī nākotnē, jo struktūru fondu uh, Uh, regulā laika posmām no 2014. līdz 2020. gadam mēs esam identificējuši vairākus pasākums, kas ir vērsti tieši uz um, invalīdu vajadzību apmierināšanu, un es gribētu norādīt uz to, ka mēs pārējām no um, ap institucionālās aprūpes uz aprūpi mājās un dzīvesvietā. vietā kas daudzās dalībvalstīs rada problēmas, jo netiek nodrošināta pietiekama uh, infrastruktūra invalīdu pieejamības nodrošināšanai, tad, lai nodrošinātu pieeju dažādiem pakāpojumiem un infrastruktūrai. Tā kā struktūra fonds varētu izmantot uh, tam, lai finansētu manis minētos pasākumus. Un es uzskatu, ka mums ir pavisam savādāk jāparaugās uz pakalpojumu intensitātes palielināšanu, jo mēs redzam, ka sabiedrība noveco, mums būs nepieciešama pilnīgi jauna pakalpojuma, līdz ar to varētu tikt radīts pilnīgi jauns darbvietas, un es paļaujos uz parlamentu, lai tas palīdzētu gan mums komisijai, gan dalībvalstīm, lai šīs darba vietas eh, tiešām veicinātu izaugsmi un labklājību, un lai šīs darbvietas netiktu uzskatītas par um, mazāk svarīgas svarīgām uh, vai nenozīmīgām. Un es gribētu paldies par to, ka uh, kolēģi parlamentā ir um, pacēlu šo jautājumu, un komisija noteikti turpinās piestrādāt pie šiem jautājumiem ar jūsu palīdzību. Paldies, komisārs Konzai, saka priekšsēdētājs, paldies visiem runātājiem. Priekšsēdētājs pateica arī tulkiem, debatas ir slēgtas. Nākamā sēde sāksies rīt, trešdien, no 9 līdz pulkstens 2, pēc tam no 3 līdz 23. Reglamenta jautājums. Priekšsēdētāji, kad priekšsēdētājs redz, ja kāds deputāts grib izteikties par reglamentu, tad šim deputātam ir jādod iespēja izteikties. Un